przewodniczący! Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi! Pēc minūtes sāksim darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu. also take my seat. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Atsāksim sesiju. Sesija tika pārtraukta 11. novembrī 2011. 2010. gadā. Uh, Protokoli no 11. novembra sēdes ir pieejami, vai kādam ir kādi komentāri vai iebildumi, neviena komentāru neredzu, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par akceptētu. Man ir daži paziņojumi, sākuma paziņojumi. Pirmkārt, vēlos teikt, ka saņēmu informāciju par to, ka Ausan Suči tika atbrīvota no mājas aresta. Viņa ir no Birmas un Suči kundze ir viena no pirmajam, eh, kas Eiropas parlamentā saņēma Sahrova balvu, tas notika 1988. gadā. Diemžēl pirms 20 gadiem viņa nevarēja saņemt Sahrova balvu personiski, un tagad varu jūs informēt, ka viņa ir atbrīvota un viņa ir ielūgta eh, piedalīties mūsu parlamentu plenārsēdē. Paldies! 20. 25. novembrī uh, apritēs 11. Uh, gada dienā ANO nodibinātai dienai, uh, sie, uh, kas ir vardarbības pret sievietu pārtraukšana. Katru gadu daudzas sievietes kļūst par vārdarbības pret sievietēm upuriem. Viņas tiek apgraizītas vai arī notiek citi vardarbības paveidi. Katru dienu 8000 meiteņu tiek apgraizītas. Un šādus barbariskais rituāls tiek. Šīs rituāls ir jāpārtrauc, un šodien es jūs aicinu uh, iestāties par to, lai šāds barbariskais rituāls tiktu pārtraucts un lai pret sievietēm nebūtu nekāda veida vardarbība, lai mēs to nepieļautu. Vēl viens paziņojums. Spānijas valdības mani, valdība mani in, in, informēja par to, ka Ramons Hauregui vietā strādās tagad Mario Iregoja Pereses kundze, sākot ar 2010. gada 16. novembri. Sirsnīgi sveicu jaunu kolēģi! Vēlos arī atgādināt, ka saskaņā ar trešo pāntu otro punktu Eiropas parlamenta reglamentā, līdz viņas mandāts tiks pārbaudīts. Marija Irogēna Pereskundze piedalās parlamenta sanāksmē, un viņai ir visas tiesības, ja vien viņa ir parakstījusi deklarāciju par to, ka viņa neieņem nekāda veida posteni, kas nebūtu savienojams ar darbu Eiropas parlamenta deputāta amatā. Vēlos arī informēt, ka Klaudijo Kipriāntana Sesku kungs ir piebiedrojas Socialistu un Demokrātu partija Eiropas parlamentā sākot ar 15. novembri 2010. gadā. Mēlos arī informēt jūs, ka Pino Alači pievienojās Sociālisti un Demokrātu Savienība Eiropas parlamentā sākot ar 18. novembri 2010. gadā. Attiecībā uz likumdošanas aktu parakstīšanu vēlos jūs informēt, ka trešdien es un, par, un padomes priekšsēdētāji, mēs parakstīsim 14 likumdošanas aktu, kas, tiks, kas ir jāpērāk saskaņā ar 74. Uh, reglamenta punktu. Informācija tiks iekļauta protokolā, tātad protokolā ir visa informācija par tiem normatīviem aktiem, kas tiks parakstīti. Jūs varat jebkurā brīdī šo sarakstu pārbaudīt. Un tagad varam runāt par izmaiņām, kas ir paredzēts darba kārtībā. Dienas kārtība Strasbūrai tika akceptēta 18. novembrī saskaņā ar 137. reglamentu punktu. Pirmdiena. Sākam ar pirmdienu. Politiskā grupa, politiskās grupas piedāvā neizskatīt darba kārtībā uh, Belingvera kunga ziņojumu. Šis ir jautājums par ģimenes tiesībām par starptautiskajām privātiesībām, komerctiesībām saskaņā ar Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānu. Šeit ziņojums būtu patiešo nodots balsošanai rīt otrdien. Taču es uzskatu, ka ziņojums paliek un ir paredzēts par šo ziņojumu balsot, bet diskusija nenotiks. Šāds ir priekšlikums. Tātad vēlreiz visas politiskās grupas piekrita šāda veida risinājumam. Un līdz ar to ir akceptēts šāds risinājums. Otrdienai nav paredzēts nekādas izmaiņas. Otrdiena bez izmaiņām. Šulc kungs, lūdzu. Priekšādātāji, par otrdienu ir tā, tur ir seši ziņojumi, ko sagatavoja kolēģis Matēra, Barbara Matēra. Kolēģiem Zere ļoti atvainojas, saka priekšsēdētājs, Glob Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Nīderlandē. Mēlos šeit